Un tagad mēs slēgsim e, šī vakara debats. Nākamā sēde ir rīt no rīta. Paldies tūkiem un pārējiem kolēģiem ar labu nakti.